par to, kā varētu atbalstīt viņu aktivitātes aizstāvot LGBT tiesības. Paldies! Paldies komisārkungam! Tagad ir iesniegtas uh, sešas rezolūcijas un balsojums notiks kuru katru brīdi. Tagad. balsosim par septiņiem uh, eh, rezolūciju priekšlikumiem par robežu strīdu starp Taizem un Kambodžu. Tagad jābalso par uh, rezolūcijas priekšlikumu. Kurš ir par? Pret? Atturas? Rezolūcija vienbalsīgi pieņemta. Turpinām savu darbu. Balsojam par rezolūciju, kas attiecas uz mazgadīgo noziedznieku sodīšanu nāvi Jemenā. Par sešiem rezolūcijas projektiem e, ir jābalso, bet ir iesniegta vēl papildus rezolūcija, un tagad grozījum, otrais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemam. Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par? Pret? atturas arī pieņemts. Tālāk dalītie balsojumi. Pirmais punkts, kurš piekrīt oriģinālam tekstam, kurš par pret atturas. Viens kolēģis atturējās, bet tik un tā pieņemts. Tagad balsojam par tekstu grozītā veidā. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. A apsvērums. Pirmais grozījums, ko iesniedz zaļie, kas par? pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par rezolūcijas priekšlikumu grozītā veidā. Kurš par? Pret, atturas. Arī šī rezolūcija ir pieņemta. Tagad pēdējā rezolūcija. Ugandu un Davida Katovas slepkavību. Arī šeit ir kopīgais rezolūcijas priekšlikums. Tagad balsosim par sesto punktu divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas? Arī otrā daļa ir pieņemta. Dalītais balsojums par astoto punktu oriģinālas teksts, kas par pret atturas arī pieņemts. 12. punkts, oriģinālais teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret. Varbūt pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par otro daļu. Sākam balsot. Vai viss ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa noraidīta. Tagad balsojam par visu uh, rezolūcijas priekšlikumu grozītā veidā, un tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Tikai viens kolēģis atturējās, vispārējie bija par. Wir haben nur noch einige Ir tikai daži paziņojumi no padomes. Es saņēmu uh, atzinumu, un tas ir iekļauts šīs sanāksmes protokolā, un trīs uh, mēnešu laikā parlaments var paust savus nostādnes. Tas sākas ar rītdienu, 18. februāri. Šīs dienas sanāksmes